Uh, well, um, never ending story. Our ITRE committee. Ne, nebeidzamais stāsts par ITRE komitejas sanāksmēm. Šoreiz gan īpaša situācija, jo mūsu vidū ir komisārkungs Migels Arieskaņete, klimata politikas un enerģētikas komisārs, un mēs turpināsim arī mūsu struktūrēto dialogu. Ļaujiet man jums atgādināt, ka komisārs Kanjete jau ne pirmo reizi ir mūsu komitejā, bet mums vēl daudz kas ir darāms. Ir tīpaši attiecībās komisijas darba programmu 17 gadam, zaļās enerģētikas paketu, laika kalendārs, koordinēšana. Un komisāra kungs jau varētu sniegt ieskatu 2018. gadam Tas ļoti noderētu. Jo mēs vēlamies arī paši sagatavoties nākamajām prezidentūrām pēc Igaunijas. Tālāk. Varbūt varat pieminēt arī jauno programmu normatīvajam darbam. Jā. Ja komisijā ir kaut kas, jo šobrīd mums priekšā ir astoņi normatīvie priekšlikumi enerģetikas savienībā un vesela virkne digitālās savienības dosjē, bet esam gatavi strādāt vēl smagāk. Ļaujiet man uzsvērt, ka ITRE ir plānojis izskatīt astoņus priekšlikumus saskaņā ar mūsu ambiciozo grafiku, atbilstoši kopīgai deklarācijai, kur parakstījām gada sākumā. Komisārkungs, mēs esam tik pazīstami ar jums, ka es pat nevaru neko vairāk pateikt, kā vien dot jums vārdu. Thank you, Dear by President, dear, dear... Priekšsarētāji kungs, politiskie koordinātori, kurētie deputāti, man prieks būt šeit, struktūrētā dialoga ietvaros, kas palīdzēs komisijai sagatavot darbu programmu nākamajam gadam. Mūsu viedokļa apmaiņa ir ļoti svarīga, lai uzlabotu kopīgo rīcību. 2017. gadā līdz šim esam īstenojuši priešlikumus, kurus prezentējam kā uh, Eh, energoapgādes drošības pakets daļu 2016. gadā. Un eh, pagājušā gada novembrī prezentēto tīrā, tīrās enerģētikas paketu. Šī pakete papildina iepriekšējos priekšlikumus, lai apliecinātu es saistības eh, saskaņā ar Parīzes nolīgumu. saistībā ar emisiju tirzniecības schēmu, tāpat LULOCF jomā. 2017. gada februārī komisija pieņēma priekšlikumu eh, arī attiecībā uz aviāciju. Visi šie priekšlikumi ļaus mums dekarbonizēt mūsu ekonomiku un izpildīt Parīzes mērķi Tāpat tas būs spēcīgs signāls par mūsu vēlmu pieturēties pie Parīzes nolīguma saskaņā ar klimata pārmaiņu normatīviem aktiem, apliecinot, ka mēs esam uh, gatavi veikt pārējus tīru enerģiju. Tāpat arī palielināsim konkurētspēju veicot nepieciešamās inovācijas tīrās enerģijas sektorā. Esam ievērojami progresu sasnieguši šī gada pirmajā pusgadā, un tagad ir svarīgi turpināt uzturēt e, šo tempu 17. gada otrajā pusē, lai varētu saglabāt e, šīs ambīcijas e, arī turpmākās sarunās. Tāpēc mēs reaģējam uz 2016. gada decembra trīs iestāžu priekšsēdētā izteikto aicinājumu panākt ievērojumu progresu, kur iespējams, un pabeigt darbu līdz 100. gada beigām. Nākamā Igaunijas prezidentūra ir sagatavojusi ambiciozu darbu kārtību un apstiprinājusi kalendāru enerģētikas ministru eh, sanāksmēm 100. Eh, gada otrā pusgadam. Šīs sapiestāžu sarunas ir e, jāsāk pēc iespējas ātrāk, tas ir ambiciozi, bet e, iespējams. Saskaņā ar paketi par energoapgādes drošību mēs esam e, pieraduši, ka par, 15 mēnešos ir iespējams panākt vienošanos SOS regulai, IGA lēmumam un energo marķējuma ietver regulējumu. Trilogi bija sa sarežģīti, bet eh, priekšsēdētājs piedalījās ar lielu kaismi. Ar tīru enerģiju visiem eh, Eiropiešiem paketi, kā jūs zinat, 31. maijā pieņēmām mobilitātes paketi, kur bija iekļauti pēdējie svarīgie priekšlikumi enerģētikas jomā, un komisija turpinās darbu uh, šajā un citās jomās turpmākajos mēnešos. Ļaujiet man minēt sekojušo, ka daļa no kompromisa gāzes apga drošības, gāzes apgādes drošībai mēs ierosināsim grozījumu līgumā par enerģētikas kopienu. Pabeigsim atlasi un grantu piešķiršanu kopīgi interešu projektiem CEF ietvaros. Tāpat arī 2030. gada uh, savienošanas mērķiem iz, veiksim TNE e, e, regulas izvērtēšanu un e, CEF regulas izvērtēšanu. Kā daļa no ES ietvaru uzsāksim tīras enerģijas salu fórumu rudenī. Un Tāpat arī uzsāksim platformu oglekļu intensīviem reģioniem un ogļu reģioniem pārejas procesā. Mēs uh, izvērtīsim, izvērtēsim uh, juridiskos trūkums um, offshore uh, caurļvadu kā no, Nord Stream projektiem. Izvērtēsim prioritāti būs otra iniciatīva kopuma, ja tā skaitā CO2 emisiju jomā automašīnām un mikroautobusiem, eh, smagām mašīnām un autobusiem. Par automašīnām mēs gatavojam eh, likumdošanu, lai eh, pēc 2020. gada periodam nosakot jaunas CO2 emisiju mērķus. Ietekmes novērtējumu gatavojam kur tiks apskatīts izmaksas un iegūmi dažādām scenārijiem, tā skaitā laika aspekti un virzība uz nulles emisiju transporta līdzekļiem. Šajā kontekstā mēs rūpīgi izvērtēsim ietekmi, ko atstās e, pāreja uz zemu emisiju transporta līdzekļiem, it īpaši elektrifikācijas, e, e, atstās tieši uz darba vietām un prasmēm. 2000, pēc 2020. gada standartu noteikšana automašīnām būs viens no galvenajiem virzītājiem, lai pātrinātu um, zemu emisiju vai nulles emisiju transporta līdzekļu ieviešanu tirgū. Lai tās varētu notikt, nepietiek ar mērķu noteikšanu, jo elektrisko vai citu veidu nulles emisiju transporta līdzekļu veiksme ir atkarīga no eh, infrastruktūras pieejamības uzlādēju un arī no tā, cik eh, ātri būs pieejams eh, akumulātoru mm, cik, cik drīz būs pieejama akumulātori par pieņemamu cenu. Tāpēc prezentēsim iniciatīvas, lai atbalstītu no vienas puses zemu emisiju savienoto transporta līdzekļu infrastruktūru un no otras puses nākamās paudzes akumulātoru izstrādu un ražošanu Eiropā. CO2 likumdošana būs tikai tik laba, cik liela vērtība būs eh, no CO2 vērtībām, kas izrietēs no testa procedūras ir nepieciešams e, e, nodrošināt, ka dubult VLTP vērtības ir realistiskas, atbilst mērķiem un atbilst reālām braukšanas apstākļiem. Mēs apzināmies, ka smagās automašīnas e, sniedz ievērojumu ieguldījumu kopējā CO2 emisiju apjomā, tāpēc komisija ir paziņojusi, uh, par um, nolūku ierosināt eh, divu emisiju standartus 18. gada pirmajā pusē. Darbs pie izvērtēšanas notiek šobrīd, tāpēc skaidri pateikšu, ka mēs nedarbosimies ar copy-paste principu no iepriekšējiem uh, priekšlikumiem citos reģionos, bet tas balstīsies uz visaptvarošu ietekmes novērtējumu, lai atrastu risinājumu, Eiropas risinājumu, kas būs vispiemērotākais mūsu tirgumu, mūsu ražotāju konkurētspējai un mūsu enerģētikas un klimata mērķiem. Tādējādi mēs nodrošināsim priekšlikumus enerģētikas savienībai un izpildīsim eh, vienu no desmit politiskām prioritātēm Junkera komisijā. Un es ceru, ka var paļauties uz jūsu atbalstu. Tas ir tas, ko mūsu iedzīvotāji sagaida no jums. Tā kā redzat, priekšsēdētāji kungs, starp šī gada beigām un nākamā gada sākumu galdā tiks likt visa nepieciešamā likumdošana enerģētikas savienībai. Un jūsu lauciņā būs E, milzīgs darba apjoms, un tāpēc ir svarīgi strādāt pie ambiciozas likumdošanas, lai reaģētu uz Eiropas iedzīvotāju vajadzībām. Paldies, komisāra kungs! E, jūtam šo lielo atbildību e, par visu, kas nāk no Eiropas komisijas, Eiropas parlamentam. Paldies par prezentāciju! sāksim ar politisko grupu pārstāvjiem. Pauls Rubiks, EPP grupas vārdā. Jā, komisāra kungs, vēlos pateikties jums par jūsu izteikumiem. Mēs lasījām, ka šis rudens būs pilns ar izaicinājumiem, tīpaši eh, enerģētikas politika Eiropā, tāpēc mums ir arī ļoti svarīgi uh, lai tos mēģus, kurus mēs nospraužam, arī varētu īstenot. Politikā mums bieži ir problēma, ka strādājam lielākoties ar sodiem, saistošiem mērķiem. Tas padara arī politiku kā tādu nemīlētu jomu Brexit ar zemu dalību referendumā. Nu, tur jājautā, vai izvēlētā pieeja ir tā mērķiecīgākā. Ir nepieciešams padomāt arī, kādus stimulus mēs varētu radīt iedzīvotājiem, lai mēs kopīgi varētu risināt uh, problēmas. Transporta jomā, to jūs arī pieminējāt, šobrīd notiek uh, aktīvs debats par iekšdedzes e, dzinējiem, vai tos nākotnē vēl var atļaut. Zaļie prasīja līdz 2030. gadam vai sākot ar 2030. gadu drīzāk vairs netikt ražots neviens iekšdedzes eh, dzinējs. Bet no otras puses eh, akumulātori, eh, litijonu akumulātori jau ir aizliegti lidmašīnās, piemēram, tā kā to vairs nevar ņemt līdzi pārlidojumos. Tad tie tikai daži grami ierīcēs, bet e, automašīnā bet tie bieži vien ir 400 kg. Un mēs zinām, ka ja šī litija-jona baterija deg, pieņemsim, e, lidmašīnā aizdegās, to vairs nevar nodzēst ar e, tradicionālām metodēm. Un ja kāds ar smagu automašīnu ved vairākus elektromobīļus, padomājiet, ko tas nozīmē, ja tas viss aizdegās. Londonā tikko mēs pieredzējām, ko nozīmē, ka deg viena ēka. Bet iedomājieties, ka elektroautomobīļi būs uh, autostāvētās zemēkas, un tad jāsāk domāt, ir pie kādas stratēģijas pieturēties, lai sasniegtu mūsu mērķus uzskatu, ka būtu labi, ja mēs eh, šo tematu par eh, continuous driving, tā nepārtrauktu braukšanu varētu likt uzmanības centrā un izveidot nepieciešamo infrastruktūru lai tādējādi varētu veidot uh, transporta organizēšanas sistēmas tādā veidā, lai nebūtu uz katru krustojumu jābremzē. Lai miljoniem e, tonu gumijas uh, nepārvērstos sīkajās daļiņās gaisā, iekšdedzes motori nebūtu tik sliktā stāvoklī un neradītu tik lielu piesārņojumu. Un arī energoefektivitātes jomā mums ir tā problēma, uh, ka mēs milzīgi enerģijas apjomu iznīcinām, un tas nāk par sliktu patērētājiem un iedzīvotājiem pilsētās. Tāpēc es jums pilnībā piekrītu. Es uzskatu, ka mums nepieciešams jauns, jauns standartus noteikti eh, degvielai. Investīcijas šai jomā būtu ļoti noderīgas, pamatotas. Jautājums tikai par to, ir, cik daudz enerģijas eh, tādā mob vienā mobilā transporta līdzeklī var uzglabāt, Eh, cik lielu svaru šādā akumulātoram var eh, atļaut. Tāpēc uzskatu, ka ir jāturpina attīstība. Danikas kungs tālāk, sociāldemokrāta vārdā. Ehm, Paldies, prieksēdētāja kungs! misiune pe care ați făcut-o când ne-am întâlnit cu toți coordonatorii și v-am cerut pentru pachetul pe energie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 Eh, ambiciozus mērķus mūsu ziņojumos dažādās jomās, vai tie būtu atjaunīgi energoresursi, energoefektivitāte vai energoefektivitātes ieviešana, bet tam visam ir nepieciešama nauda. Un ar to arī saistīts mans jautājums. Nākamajā plānošanas periodā vai jūs iestāsieties un cīnīsieties par finansējumu, kas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu ļoti ambiciozos mērķus? Vēl bez tam vēlētos pieminēt eh, arī um, īpaši izveidotus centrus enerģijai un gāzei. Tam arī ir nepieciešama nauda, un, protams, ka mērķa sasniegšana ir gan dārga, gan eh, laikietilpīga. Mērķi izpilda lielā mērā būs atkarīga no finansējuma pieejamības. Un eh, ja mēs būsim atkarīgi no lietotājiem, tad eh, situācija būs atšķirīga nekā, ja mēs izmantosim eh, miksētu enerģijas veidu kopumu. Otrs. Es vēlētos tomēr uzsvērt elektromobīļu jautājumu nozīmību nākotnes Eiropas enerģijas kopumā. Manī tā kā pilnīgi neinteresē, kāda ir elektromobīļa akumulātora forma. Uh, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka elektromobīļu baterijas izgatavot var 21. gadsimtā. Mēs esam trešajā vietā pasaulē pēc ASV un Ķīnas, un ja gaidīsim kaut sekundi ilgāk, tad eh, mēs pakāpsimies vēl uz zemāku vietu. Vai to vajag? Liela daļa Eiropas eh, rūpniecības ir piesārņojoša bet transporta nozara Eiropas Savienībā ir vispiesārņojošākā. Un e, šī sadaļa, šis procents pieaug. Mēs mēģinām rast dažādas risinājumus, mēs tā kā ieviešam obligātus normatīvus, 10-20% e, e, parkošanās samazinājums. Mēs mēģinām samazināt transporta daudzumu tur, kur mēs to vēlamies bet e, šobrīd e, klienti, kuri vēlas nopirkt elektromobīlu, vēlas, lai viņi to varētu arī kaut kur uzlādēt. Piemēram, manā valstī Rumānijā mums ir desmit tūkstoši subsīdijas paredzētas e, tam, kurš nopirks elektromobīli, bet uh, neviens nepērk elektromobīļus, jo tos uzlādēt nav kur, viņi vienkārši stāv noparkojušies pie cilvēku mājām. Uh, Tātad, ja mēs vēlamies šajā jomā kaut ko panākt, tad ir nepieciešama komisijas iesaistīšanās. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais Tošinovska kungs ECR grupas vārdā lūdzu. Dziękuję bardzo, Jerzy. E, Pane komisāri, dziękuję, že jste e, při... Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, Probīhā vēl... Paldies! ļoti aktuāls diskusijas, ļoti kaismīgas diskusijas par jauno enerģētikas pakotni Eiropai. Diskusijas eh, šķiet būs pietiekami pretrunīgas, bet eh, šobrīd vēlētos jums uzdot divus jautājumus. Vispirms vēlētos dzirdēt jūsu atbildi uz jautājumu, ka 40-45% apmērā ir paredzēts eh, atjaunīgo energoresursu sadaļa. Es domāju, kā tas sasaucās ar Eiropas Savienības ekonomisko modeli. Kā jūs domājat, eh, subsidēt eh, šos tīklus un konektorus? Diskusijas, protams, nav vienkāršas, jo mērķus mēs tikai palielinam, ambīcijas palielinam, bet izpildi izpaliek. Un otrs jautājums ir tehniskākas dabas. Šajā pakotnē parādās jauns termins <clears throat> - reģionālie pārvaldības centri. Bet šādam centram nav nekādas atbildības, proti šie centri nav atbildīgi par kaut ko, par kaut kādu izpildi. Tomēr tas ir skaidri parādījis, ka šo te e, pārvades tīklu maiņas rezultātā un to tiešā mērā ietekmē gan e, vēja ģeneratoru darbība, gan arī saules baterijas, bet e, nacionālie regulātori un arī tīkli ļoti labi tiek galā ar šīm spriegums vārstībām. Bet Šādu reģionālu centru iedibināšana prasīs kā cilvēku resursus, tā arī citus resursus. Cilvēki, kur tur strādās, tiem ir jābūt īpaši apmācītiem. Bet eh, cilvēku apmācība strādāšanai, piemēram, kaut vai tajos pašos nacionālajos regulētājos, regulātoros, prasa gadus. Tātad mans jautājums, kā jūs vērtējat šo reģionālo centru iedibināšanas jēgu un cik tas tiešām būs izpildāms? Tātad centri tiks veidot, bet atbildības tiem nebūs. Tātad šīs diskusijas, vai tās vispār ir kā vērtas? Paldies! Thank you very much, kolēģi! Paldies, kolēģi! Un tagad Alda grupas vārdā Meisners kundze, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, ka ieradāties. Tā tik tiešām ir, ka nu, enerģetikas savienības līdz gada līdz beigām visi priekšlikumi būs uz galda. Tas ir labi, jo viena lieta tomēr ir, eh, ka ir šie priekšlikumi, bet otra lieta to visu īstenot. Īstenošana ir tikpat svarīga vismaz. Mm Enerģētikas savienības kontekstā vakar bija tādas skaistlīgas diskusijas šeit, ITRE kopā ar NV komiteju, un tā tik tiešām ir, visi vēlas, lai lietas būtu labākas, bet eh, dažās jomās mēs netiekam uz priekšu. Es pat esmu no Vācijas, esmu diezgan nepacietīga, Un manā dzīves vietā karājās milzīgs uh, reklāmas karoks, uh, Pārējai eh, uz eh, jauno enerģiju, jā, bet nav nekādas infrastruktūras. Un tad kā tad ir dalību valstīs tā situācija? Mums ir nepieciešama infrastruktūra enerģijai, kuru eh, jāfinansē no CEF, bet tas viss ir arī jāīsteno. Jā, ir svarīgi informēt iedzīvotājus meklēt atbalstu pie viņiem, bet vai tas darbojās dalību valstīs? un e, Ziemeļjūrā offshore vēja ģeneratori arī ir apturēti. Mēs sapņojam, e, ka būs e, saule no dienvidiem un vējš no ziemeļiem. Šobrīd gan saule ir visur, bet nu, varbūt nākotnē izdosies sekmīgāk šo enerģiju novadīt līdz iedzīvotājiem, bet tam ir nepieciešama infrastruktūra. Kāda ir esošā situācija? Otrs jautājums, vai es pareizi sapratu, ka Nord Stream 2 ir labs projekts? jo nav jau tā, ka tas nebūtu apstrīdēts jautājums. Tālāk par transportu, arī transporta komitejā es strādāju, un jūs sacījāt, ka nav jāliek uzsvars tikai uz elektromobilitāti. Vācija tieši to dara. Zviedrija, piemēram, uz ūdeņradu liek lielu uzsvaru. Ir arī stratēģija šai jomā vēl no iepriekšējā sasaukuma, un te kolēģi no Rumānijas var sacīt, ka uh, Ne visas dalībvalstis ir gatavas, arī Vācija nē, bet īstenošanas fāze turpinās, un tas nozīmē, ka mums pavisam drīz ir jānonāk pie sakarīgas infrastruktūras. Tomēr e, vairāk gadi būs e, vajadzīgi, vai, vai mēs par elektrifikāciju runājam vai par ko citu, līdz visi varēs atļauties to īstenot. Svarīgi ir arī tas, ka enerģētikas jomā mēs varam biomasu, piemēram, izmantot un citi, citus materiālus. Eh, arī aviācijā tas ir aktuāls jautājums. Un pēdējais jautājums, kas man ir ļoti sensitīvs, bet es tā vai tā to uzdošu, jūs esat spānis. Eh, runa ir par Eiropas eh, kopējo aviācijas telpu. Liels CO2 emisijas varētu ietaupīt šajā jomā, jūs arī to noteikti zinat, ka nav iespējams vienoties diplomātiskā ceļā par Gibraltāru statusu. Es to saku tāpēc, ka daudz spāņu kolēģi saka, nu beidziet taču vienreiz par to runāt, bet ir grūti cilvēkiem saprast, ja, ja jūs zināt, ka uh, zigzagā jālido ir, un tas ir pārāk dārgi un eh, nozīmē pārāk lielas emisijas. Ir jāatbloķē šis strupceļš. Es zinu, ka jūs nevarat visu izdarīt, bet vai jūs redzat iespēju ietekmēt savas valsts valdību, iestāties par energoefektivitāti? Mrs. Rivasi. Rivasī eh, kundze, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Komisāra kungs, cik jauki, ka esat ieradies. Jūsu atbildībā ir ļoti daudz dažādu kompetenču, un ja mēs vēlamies, lai Eiropas komisijas mērķi, nu vienalga vai runājam par energoefektivitāti vai jebko citu, lai tie atbilstu Parīzes vienošanās tekstam, mums ir jābūt krietni ambiciozākiem. Uh, Pēdējais ziņojums liecina par to, ka ja mēs joprojām paliksim pie 27% mērķa, tad mēs tādā gadījumā nespēsim nodrošināt saskaņotību ar Parīzes mērķiem. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Un par to jau es esmu runājis ar jums par metāna izmešiem. Kad skatāmies uz visiem šiem ziņojumiem, tad konstatējam, ka metāna izmeši ir faktiski tāda gāze, kas patiešām virz uz priekšu siltumnīca efekta gāzi izplatīšanos, un tāpat laikā tas notiek arī tādā pavisam īsā periodā. Tad ko darīt ar šiem 2050. gada mērķiem? Es jums jau vaicāju, es jums jau lūdzu, lai jūs mēģiniet izstrādāt stratēģiju, specifisku stratēģiju attiecībā uz metāna izmešiem. Viena tona metāna ir tas pats, kas 21 tona CO2. Mm, tātad daudz reižu vairāk, un tāpēc ir vajadzīga stratēģija, kas ļautu samazināt metāna izmešus, un tad mēs varēsim pietuvināties šiem Parīzes mērķiem otram kārtām. Un tad, kad liksiet priekšā šo metāna stratēģiju, tad mēs, eh, kā jau teicu, varēsim tālāk arī nodrošināt atbilstību mērķiem. Otrs jautājums. Komisija teica, ka lūk, 27% jābūt atjaunīgajiem resursiem vai tika ņemtas vērā izma, aplēstas izmaksas, ko tas viss radīs, jo reālās eh, šāda veida mm, pašreizējā enerģijas ko kokteļa izmaksas ir krietni mazākas, vai tad, nu, novērtējums taču noteikti tagad ir mainījies, kas notiek tagad, vai tagad ņemts, ņemts vērā reālās izmaksas un izdevumu, un tātad veikts jauns novērtējums. Lūkaņēts kungs, tas bija tas, ko es jums gribēju vaicāt. Uh, Tātad pirmām kārtām jā, jādomā par to, kādas ir šīs reālās izmaksas, un otram kārtām mm, jāpietuvinās Parīzes mērķiem, jāpat, tātad jāaptur gan patēriņš, gan arī, protams, jāstrādā pie izmešu stratēģijas. Paldies! Mač, Paldies, Rivasē kundzei! Benito Ziloagas kungs, goja vārdā lūdzu. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señor eh, comisario. Paldies, prieksēdētāja kungs, paldies komisāram Kaņietis kungam. Labrīt visiem kolēģiem! Vakar beidzās eh, eh, sabiedrības aptaujāšana pa PSR. Es eh, vēlētos pieminēt tieši šo gāzes situāciju, jo jūs šobrīd dodiet publisko naudu gāzei, kas tomēr eh, piedara fosīlajām degvielām, un šī nauda varētu tapt novirzīt atjaunīgajiem energoresursiem. Vai tā tiešām ir cīņa pret klimata izmaiņām? Metānam ir 86 reizes lielāka siltumizgāzes efekta ietekme nekā CO2. Un eh, metāna izmeši ir tiešā veidā saistīti ar gāzes atradņu izmantošanu un gāzes pārstrādi. Tātad eh, mēs daudz runājam par CO2 izmešiem, bet par metānu nerunājam, un tā šobrīd jau ir sasnieguši debes skrāpju skaitļus. Otrs jautājums ir saistīts ar Panamas dokumentiem. Kad eh, jūs pirms kāda laika uzstājāties eh, jūr, eh, Tieslietu komitejā jūs teicāt, ka jūs nesat pilnīgi nekādā veidā saistīts ar Panamas dokumentos pieminētajiem uzņēmumiem. Tomēr pēdējās nedēļās ir atklātībā nākuši dati, ka Olaf ir sācis eh, vai tā netieši ir pieskāries jums savos izmeklējumos. Un vesela virkne vadošo uzņēmumu vadītāju un arī ierēģi ir atkāpušies. Arī viņi pateica, ka viņiem nav nekāda saistība ar Panamas dokumentiem. Vai varbūt jūs varētu nedaudz izgaismot šo apvainojumu pamatu? Šķiet, ka jums eh, kā komisāram savā finanšu deklarācijā vajadzēja tomēr norādīt visu, un jūs to nesat izdarījis. Prieksēdētājs, paldies! Ah, wonderful, thank you. I didn't second, second okay. First. Well, thank you all of you for your questions. Paldies visiem par uzdotajiem jautājumiem. Es eh, sākšu atbildot Rībiga kungam. Mums uh, ir eh, ļoti, mums ir jāizvirza ļoti ambiciozi mērķi automobīļu ražotājiem, automobīļu un transporta līdzekļu ražotājiem. un Eiropas Savienības eh, spēja samazināt transporta sektora izmešas ir tiešā veidā saistīta ar to, kā mums izdosies ielikt grožos automobiļu ražotājus. Nākamais, kā mēs organizējam satiksmi, kā tiek organizēta blīva apdzīvota teritorija transporta plūsma un eh, kā notiks pārēj uz zemoglekļa uh, eh, transporta, pārēj uz zemoglekļa transporta līdzekļiem. Mēs esam runājuši par daudzām iespējām, kā uzlabot um, eh, automobiļu ražotāju iespējas ražot vidē draudzīgākas mašīnas, bet arī ļoti ambiciozi CO2 mērķi, tomēr pieprasa, lai mēs uzsvaru liktu uz elektromobīļu ražošanu. Un eh, nevar jau uzspiest automobīļu ražotājiem kaut kādus skaitļus. Nevar jau pateikt, jums ir jāsaražo gadā 20 miljoni elektromobīļu, pat zaudējot 3000 eiro uz katru saražoto mašīnu. Tā tad ir jābūt gan infrastruktūrai, un šeit jau jūs pieminējāt eh, automobīļu akumulātors baterijas. Mēs eh, vēlamies, eh, lai pa Eiropas ceļiem pārvietotos mazāk izmešu automašīnas. Un, protams, ir jābūt šīm eh, uzlādēšanās stacijām. Tātad eh, šiem uzlādes punktiem ir jābūt tādiem, kas spēj mašīnu uzlādēt ļoti ātri, Par energoefektivitātes direktīvu runājot, mēs tā tad ceļot ēku e, jau ir jāparedz ļoti spēcīga un jaudīga kabeļa ielikšana, lai varētu uzlādēt elektromobīļus. Mums ir nepieciešams šādas uzlādes stacijas ne tikai blīvi apdzīvotu teritoriju vietās, bet arī māju pagalmos. Arī tuvu dažādām izklaides vietām, piemēram, lieliem stadioniem un arī uh, lielajās autostrādēs. Tāpēc mēs sagatavosim Eiropas Savienības masterplānu, kā šādu infrastruktūru izveidot. No otras puses, mēs nedrīkstam pakļauties eh, spiedienam nerunāt par šīm, uz, par šīm baterijām, Mums eh, ir jāizveido jaunas paudzes elektromobīļu bateriju ražošanas iespēja, par to runā arī apvārsnes 2020, un mums eh, eh, šādas rūpnīcas ir jāceļ Eiropā, mēs nevaram būt atkarīgi no citiem. Un vai tas būtu dialogs ar ražotājiem vai kā citādi to risināsim? Nē, mēs nedrīkstam zaudēt šajā cīņā ka mēs atsakamies no ražošanas Eiropā. Mums ir jāiestājas par nākamās paudzes elektromobīļu bateriju ražošanu Eiropā. Tā tad eh, Rībiga kungs, mums ir jāizpilda mūsu klimata mērķi, bet eh, arī ražotājiem ir jādod sava artava. Nākamais eh, - iekšdedzes dzinēji. Protams, ka mēs tos neizskaudīsim, bet eh, ceram pakāpeniski, ka elektromobīļi ieņems arvien lielāku tirgus nišu. Tā tas arī notiks. Bet tam ir nepieciešams eh, arī strādājošo prasmju pamainīšana, jo šobrīd autoražotāji to strādnieki ir ar iemaņām ražot iekšdedes dzinējus, un šo strādājošo profesionālās, iz, profesionālās kapacitātes celšana arī prasa laiku. Es uh, saprotu, ka mēs nedrīkstam šeit neko sasteigt, jo tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Visi priekšlikumi, kuri, pie kuriem šobrīd strādājam, ir pietiekami sarežģīti, un šis ir viens no sarežģītākajiem. Nika, Nika, Nika uh, was, uh, was uh, coming on. Um, uh, interconnections and, and, and financing was, was put in the desk. Finansējums. Apspriedīsim jauno finanšu plānu. Tur ir paredzēta pasākuma klimata pārmaiņa apkar apkarošanai. Zināms, procentu daudzums paredzēts tieši tam. Un tad, protams, arī Junkera plāns. Arī tur būs vairāk iespēja finansēt ar enerģiju saistītus projektus. Aizsākums bija lēns, jo vairāk pievērsāmies energoefektivitātei. Tie bija nelieli, mazi projekti, bet šobrīd strādājam pie finanšu instrumentiem plašāk viedā, viedās um, automašīnas, cef tāpat, protams, arī joprojām aktuāls. Un ar investīcijām strādāsim pie energoefektāts atjaunīgiem resursiem, bet nu tam ir vajadzīgs arī privātās investīcijas, ir vajadzīgs tāpēc drošs atbilstīgs tirgus energoefektīvs tirgus un tāds juridiskais ietvers, kas nodrošina drošību, ilgtermiņu drošību operatoriem. Mums jāpasaka, lūk, turpmākos desmit gadus strādāsim pie klimata pārmaiņu mērķu, apkarošanas mērķu sasniegšanas, tāda ir stratēģija, tāda ir stabilitāte. un, attiecīgi, um, lūk, strādāsim pie tālākas efektivitātes uzlabošanas. Sure. Well, the idea of the, of the why do we need um, regional operation center? Kāpēc ir vajadzīgi šie reģionālie darbības centri? The electric system has become much more. Šobrīd savs, savs, savien, starp, starpsavienojumi ir krietni augstāk nekā tas ir bijis jebkad iepriekš. Un tāpēc vajadzīgs kaut kāds centrāls plānošanas centrs ar elektrību. Un tas nevar notikt uz nacionālas bāzes, tam jānotiek reģionāli. Iepriekš mums bija brīvprātīga sadarbība. Tagad jāiet tālāk. bet nu, ir ļoti ierobežots viņu kompetences mm, apjoms, pilnvars, kur pieņemt lēmumus. Viņi tā darbojas tikai tad, kad trūkst vienošanās vai pietiekami efektīvi risinājuma. Visa pamatdarbība, kas saistīta ar sistēmu drošību un tā tālāk, paliek plašākajos centros, augstāka līmeņa centros. Un šie reģionālie centri varēs pieņemt lēmumus tikai kaut kādās konkrētās sistēmās, konkrētos laikos. Te tika teikts, ka viņiem nesot vispār nekādas atbildības. Tā nav. Viņi ir atbildīgi par dažādu neatbilstīgu uzvedību, konstatāciju un dažādu nepilnību un nesaskaņotības novēršanu starp dažādiem centriem. Tas atbilst tai pieejai, ko esam pieņēmuši arī citās Eiropas Savienības tiesību aktu daļās, un tā ir pašreizējā prakse. Tātad viņiem ir zināms pilnvers un atsevišķs lēmumu pieņemšanas loks. Tašanovskī kungs uzdeva jautājumu. Kas notiks, ja mēs palielināsim mērķus? Mēs uzskatījām, ka visrentablākais risinājums bija 27% mērķi un 30% tāds bija šis uh, cenu modelis. Protams, ka ja parlaments ambīciju līmeni palielinās, tad tas rada tālāku ietekmi. Un tas tad jāizvērtē. Ko arī Vasīkundze mums teica, ir tas, ka tad, ka ja mēs veiksim šo nākamo modelēšanu, tad konstatēsim, ka cenas ir mainījušās iepriekšējā novērtējumā ņemt vērā citi rādītāji. Un mums lūdza naklējā ar svaigāku enerģijas izmaksu aplēšu izstrādi, ņemot vērā jaunākos pašreizējos, eh, pašreizējās cenas un rādītājus. Mēs to darīsim. Bet komisijas priekšlikums, protams, ir pašreizējā formā ja parlaments vēlas saņemt labākas, labāk informāciju par šo, tad, par šo cenu ietekmi, tad mēs šādu vērtējumu piedāvāsim turpmāk. Tā, lai parlamenta rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lēmumu pieņemšanai. To mēs jums priekšādātāju kungs tad arī nosūtīsim, tikko tas būs iespējams. Par starpsavienojumību runājot. Kas notika ar šiem starpsavienojumiem. Šis jautājums vienmēr ir sarežģīts, jo tas nozīmē iešanu pāri robežām. Bet reizēm runa ir arī par šādiem savienojumiem vienas valsts ietvaros. Es saprotu grūtības, kas notiek reģionālā administrācijas, administrācijas līnija un tam līdzīgi, piemēram, Spānijā pāri Pirenejiem, visa šī vides ietekme, tad ir jārokas pazemē iekšā ar visām šīm enerģijas, energo līnijām un tā tālāk. un mums ir jūras kabels šobrīd viskais eh, līcī, lai savienotu tīklu ar Spāniju. Nu, tāds problēmas, protams, ir, nu, nākamais, pro, nākamais elements, piemēram, Baltijas mm, valstis, šis kontinentālais tīkls, kā pieslēgties vai pieslēgties caur Poliju vai caur Ziemeļu valstīm. Vienmēr ir šādi problēma jautājumi. Bet komisija uzskata, ka šie jautājumi ir jārisina, un tāpēc mēs visu savu, visu savu rūpi arī tam veltīsim, lai šādi um, starpsvienojumi tiek izmantoti, tas nāk par labu vietē iekšējiem tirgum. Tas ļaus arī atjaunīgiem resursiem attīstīties. Un mēs nāksim klajā ar ziņojumu par to, kā sasniegt šo mērķi. Nu, tas, protams, ir arī politisks jautājums. Situācija šobrīd mainās, nezinām, kas vēl notiks. Un Un aviācija un tam līdzīgi tas ir jautājums, kurā man nav tik liels ietekmes, bet no to laika gaitā vēl redzēsim. Tālāk jautājumi, nākamie jautājumi. Nu, te ir ļoti skaidrs 2009. gada gāzes piegādes pārtraukums priekšsēdētāji atcerēsieties šo gadu. No Ukrainas nākos, nākošā gāze tika apturēta. Radi, taisījām stresa testus, lai konstatētu, kādas investīcijas vajadzīgas energoapgādes drošības nodrošināšanai, kur tātad ieguldīt Eiropas līdzekļus, saņēmām visus tos projektus, kas palīdzēja apgādes drošību uzlabot gāzes tirgū soli pa solītim. Gāzes un elektrības eh, jautājums kļūst līdzsvarotāks, ir veikts investīcijas gan energoefektivitātē, gan rezervāru izstrādē un tā tālāk, tātad šī tendence mainīsies. Investīcijas infrastruktūrā notikušas līdz šim, un tagad būs citādāk. Redzēsim, ka būs plašas izmaiņas arī projektos, ko finansēsim tālāk, bet nu, pagātnē tas bija normāli, mums bija enerģijas krīze un tad uz to reaģējām. Vajadzēja šo reverso plūsmu mehānismu izstrādāt. Vajadzēja dienvidu koridoru no Gāzē no Azerbaidžānas un tā tālāk. Par personīgiem piezīmēm Nu, atkārtošu tikai to, ko teicu Juri komitejā, kad man tur pratināja, ko skaidru gaišu pateicu, ka es esmu pilnīgā, pilnībā respektējis um, komisāru uzvedības kodekstu. Paldies, komisāra kungs! Rivāzī kundze. Es tomēr gribēju atbildi par metāna emisijām. Jūs par to aizmirsāt. Jā, par metānu. Mm, centienu, kopējo centienu regulā viens no sektoriem, kas tiek minēts, ir lauksaimniecība un attiecīgi metāna izmeši. Tam tiek veltīta liela uzmanība. Dalība valsts, kad tās izstrādā savus klimatu rīcību plānus, tam ir jāpasaka, ko tās darīs visos sektoros, tos arī lauksaimniecībā ko tās darīs ar šiem metāna izmešiem, un tad komisija izvērtēs šos plānus, lai konstatētu, vai ir pietiekama šī rīcība. Šobrīd nesam vēl izstrādājuši speciālu stratēģiju attiecībā uz metānu, bet es par šo problēmu esmu informēts. Un man dienesti tāpat. Bet vispirms mēs tātad pārbaudīsim dalību valstu plānus. Pārbaudīšu arī, vai cita dienas ar to strādā, un tad jūs varēšu par to informāt. Paldies! Tālāk nākamie runātāji. Nākamais runātājs bet jāsaka, sarakstā ir daudz cilvēku, tāpēc kolēģi lūkšu jūs iekļauties divās eh, minūtēs. Vispirms Roila kungs. Vai frāgi? Um... Pirmais jautājums. Tad, kad jūs sakat, ka jūs uh, no jauna aprēķināt ietekme nosprostajiem mērķiem, tad kāpēc jūs neticat tiem skaitļiem, kas jau ir tas ir nejauši, vai tam ir pamatoti iemesli, jums vienkārši vienalga, kurus skaitļus ņem. Tas, ja jūs rēķināsiet no jauna un parlamentam būs citri, citi skaitļi, ko tad darīsim? Otrakārt, 10% eh, no stāvvietām aprīkot ar uzlādes iekārtām. Lielveikalos vismaz 30 minūtes ir e, parasti vidējais apmeklējuma laiks, tad jau vajag ātrās uzlādes iekārtas, jo savādāk nav jēgas. Bet, ja tas ir nepieciešams, tad jūsu aprēķiniem e, nu, tur ir kļūdu, e, ka visdrīz, tur visdrīzāk izmaksas 25 līdz 30 tūkstoši eiro par katru. Nu, nevar jau uzlikt tur pie, lādēšanas iekārtu, kur 5 stundas vajag uzlādēt. Un ja jūs tiešām šī, būvēsiet šīs ātrās uzlādes uh, iekārts piecas pie katra lielveikala, tad tas maksās tik daudz naudu arī elektropatēriņā. Cik, cik eh, tērē pats lielveikals viss kopā? Vai jūs tiešām domājat, ka tas ir saprātīgs risinājums? Thank you very much. Paldies, Količeka kungs tālāk. Pateicos. Man ir vairāk jautājumu, vairāk jautājumu. Pirmam kārtām šīs lēnās uzlādes stacijas, 33 eh, ampīru kontaktlīgzda, un šis skaitlis ir 64 ātrai uzlādes stacijai, un tādas parasti dzīvojumos namos nav, parasti tiek maksāts pēc tā, cik um, spēcīgs ir piesnā, pieslēgums, bet šiem elektromobiļiem vajag lielāku. Um, pieslēgumu. Kad runājam par gāzi, tad mums jādomā par ziemeļu un dienvidu sastarp savienojumu. Kur jūs redzat reālu iespēju šīs uh, abas Eiropas daļas savienot? Nākamais jautājums - emisiju mērķi. Es domāju, ka vajadzētu mērķus ne tikai attiecībā uz CO2, bet arī uz citām emisijām, nu, piemēram, ogļhidrātiem, mazajām daļiņām tā tālāk, mazemisiju transporta līdzekļi neredzu, ka te būtu kaut kas runāts par um, ūdeņraža šūnām. Te taču no, ir taču notiek jau dažādi testi, piemēram, uh, autobusu, kas darbinām ar ūdeņradu un tā tālāk. Tas ir svarīgs jautājums, jo, piemēram, mm, no daudz kā uh, var pamazām atteikties, bet lai daudz ko, piemēram, izmantot iepriekšējos, tā, iepriekšējās tehnoloģijas, lai ražotu ogļu ūdeņradi. Uh, Tālāk saules baterijas. Domāju, ka te vajadzētu noteikt pienākumu nodrošināt kaut kādu veidu rezerves enerģijas avot, jo saule jau nespīd mūžīgi. Un tas pats attiecas arī uz vēja enerģiju. Tālāk šie reģionālie bloki ir 16 valstis centrālajā un austrum Eiropā, kur ir augstsprieguma infrastruktūra pēc, ieviestu pēc brīvprātības principa. Un tad kāds birokrāts, kas neko nezina, sāks noteikt noteikums, tas būs briesmīgi. Tas nozīmētu visu šī tīkļa, tīkla sabrukumu. Nu, bet tad jūs tagad um, paredzē, pateiksiet govīm, ka tās nedrīkst metānu ražot, nu, raktuvju procesa laikā iegūtais metāns, tā ir viena lieta, to iespējams regulēt, bet ne jau lauksaimniecībā. Divas minūtes, desmit sekundes jūs izmantojāt. Nākamais runātājs. Blanko Lopes. Paldies priekšsādātāji, komisārkungs. Pirms pāris dienām priekšādātājs Trumps paz, eh, prezidents Trumps paziņoja par savu lēmumu atkāpties no Parīzes vienošanās, un šī realitāte, protams, varētu tikt skatīt arī kā iespēja Eiropas Savienībai. Uh, Mēs tādējādi varam spēcināt savu vadošo lomu ekonomikas dekarbonizēšanā un varam veicināt tādējādi vidē draudzīgas un atjaunīgos energoavotus. Komisārkungs, varbūt jūs varētu vēlreiz atkārtot. To, kā, nu, ko darīt ar šo ziemas pakotni. Uh, Mums ir jāvirzās uz priekšu pēc iespējas straujāk un jādekarbonizē mūsu tautsēm. Vismaz līdz 50. gadam tam ir jābūt notikušam. Es piekrītu šim mēķim. Piekrītu arī komisijas nostājai, ko tā pauda G7 kontekstā, ņemot vērā Trumpa draudus un attiecīgo rīcību. Tātad, ja mēs neiesim tālāk par to, ko komisija šobrīd ir ierosinājusi, ja mēs nepātrināsim šo procesu, attiecībā uz bateriju tehnoloģiju attīstīšanu un tā tālāk. Un ja nebūs šo papildus ceitienu, tad es nedomāju, ka mums izdosies šos mērķus sasniegt, lai gan mēs visi uh, esam zem tiem parakstījušies. Eiropas komisijas loma šais ļoti sarežģītajos laikos, manuprāt, ir tāda, ka tai jāspēj mums ļaut iet vēl tālāk par sākotnējiem mērķiem jo viens otrs no šiem sākotnējiem mērķiem pamatojās uz pētījumiem pirms COP21 sanāksmes Parīzē. Būsim ambiciozi. Eiropas parlaments šobrīd sāk runāt par dažādiem priekšlikumiem, kas iet tālāk par komisijas sākotnējo ierosinājumu. Bet sākamais, protams, un pamatmērķis ir ievērot Parīzes vienošanos. Nākamais runātājs sarakstā Šons Kelijs. Uh, thank you, Chairman, and thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs. Ļoti detalizēts atbildes, kā vienmēr. Nebija gan šeit uh, uzklausīšu sākumā, biju brokastu sanāksmē par enerģijas pārē, pārneses lokalizēšanu. Un šai saistībā arī gribu jums uzdot jautājumu. Ko var darīt komisija un ko varam darīt mēs, lai panāktu to, ka um, vietējā interese rodas par visiem šiem mūsu pasākumiem. Bez šādas vietējas intereses mums nekas neizdosies. Tālāk. Jūs teicāt, ka maijā mērķi tiks pārskatīti, lai sniegtu jaunāku, atspoguļot jaunāko informāciju bet jūs arī teicāt, ka mums atsevišķās jomās būs jāvirzās uz priekšu lēnām. Arī mūsu noteiktie termiņi nu, ir visai strauji, vai mēs neejam pārāk ātri uz priekšu, vai nav tā, ka mēs nepiedāvājam pietiekam daudz laika vietējām reģionālām pašvaldībām un, ie, un interesētajām pusēm visu šo situāciju patiešām atbilstīgi sakārtot tā vietā, lai vienkārši spiest uz termiņiem un tad um, šai procesā sast, visu sasteidzot kļūdītos. Un trešais jautājums na - nacionālai rīcības plāni. Mums ir kopēji Eiropas mērķi, protams, bez nacionāliem mērķiem šobrīd, bet kā notiks šī salīdzinošo kritēriju izstrāde individuāli dalību valstīs? Gribu zināt, kā tas notiks. Paldies! Paldies par visu lielisko darbu, ko jūs darāt! speaker on the list on the... Nākamais runātājs Zoriņo kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Tika teikts, ka pēdējās divas dienas ir bijušas karstākās eh, laika novērojuma vēsturē Briselē. Uh, Un arī pie mums ir ļoti liels karstums, mitrums un vējš, un tā rezultātā bija milzīga katastrofa ar ļoti daudz mirušajiem. Un vēl arī ASV valdība ir izvēlējusies eh, apturēt dalību Parīzes nolīgumā, bet Eiropas Savienībai gan ir obligāti jāpieturas pie Parīzes eh, vienošanās. Energo pārvaldības eh, regula ir ļoti svarīga, es tur esmu referents, ir svarīgi pieturēties pie plāniem un ievērot Parīzes vienošanos, jo ja tas nenotiks, tad mēs zaudēsim uzticamību politiskajā līmenī. Jo ir svarīgi, lai iedzīvotāji paši ticētu uzņemtajām saistībām, būtu gatavi cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Eiropas parlaments noteikti ies šajā virzienā. Vai mēs varam cerēt uz komisijas atbalstu, lai enerģētikas pārvaldība arī ļautu pieturēties pie Parīzes mērķiem? Jā, ja. Uh, thank you. Paldies. Vēl divi runātāji sarakstā. Turmes kungs. Paldies, Jeržī. Es domāju, ka tas, zināmā mērā, ir Eiropas apņemšanās pārbaudījums. To piedzīvosim pirmdien, vai ne tā? So the, the test for the European commitment will be on. Eiropas saistības tiks pārvaldīts pirmdien, kad ministri tiksies, lai spriestu par energoefektivitātes jautājumiem un tiesību aktiem. Jūs ļoti kaismīgi runājāt otrdien no rīta. Kā saprotu, tagad Maltas prezidentūra ir sagatavojis jaunu tekstu. Pastāv iespēja, ka vienošanos panāksim, bet ir viena valsts, un ko jūs pazīstat vislabāk, tā ir Spānija, kas šobrīd, nu, tā teikt, neparāda sev no labākās puses. Es esmu runājis arī ar Spānijas ministriem, un viņš teica, ka tas ir lielākais klupšanas akmens Spānijai, respektīvi Eirostat atskaitīšanās noteikumi. Vai mēs varam apsolīt Spānijai, ka Eurostat atskaitīšanās noteikumos tiks gūts progress un šī problēma varēs tikt atrisināta. Es biju tas šai pašā rīt sanāksmē, kur bija Šons Kelijs, un tiešām tas ir pilsētām nu, tāds kāds sots šis atskaitīšanās noteikums. Trešo pušu finansējums energoefektivitātē un vēl viens jautājums. Ir divas eh, enerģijas līnijas, kas ir vajadzīgas Spāniju, Portugālu uz Franciju, caur Biskai, ar Biskais eh, kabeli un tad īrija Francija. Es runāju ar pārnes sistēmu operatoriem šonedēļ, un viņi teica, ka šo divu kabeļu izdevumu analīzes ir negatīvas, respektīvi tirgus šī, šos kabeļus neizstrādās jo tur nav peļņas. Un tā pro un problēma ir tāda, ka, lai arī šie kabeļi varētu saņemt finansējumu no Connecting Europe Facility, jeb instrumenta, infrastruktūra instrumenta, nav skaidrības par to, kāda tad ir šī kopējā ieguvuma izdevuma analīze. Ja, un tur tiek runāts, ka, ka ir rentabli. Mēs taču izveidojām šo cefu tāpēc, lai palīdzētu Spanijai un Portugālei piekļūt tīklam, tāpat arī īrijai palikt eh, sasaistītai ar kontinentu tajā brīdī, kad viss pārējie, nezinu, aiz, aizverzās, nezinu, kur prom, bet vai mums šeit ir politisks risinājums šai pretrunai? Tātad šiem izdevumu analīzēm un piekļuvēja eh, Connecting Europe Facility. Paldies, kolēģi! Saprotu, ka arī pats var uzdot vienu jautājumu. Un tas, komisārkungs, ir par jauniem tirgus dizainiem attiecībā uz gāzi. Jums ir vajadzīga konkurētspēja no visām pusēm - elektrībai un gāzē. Un saprotu, ka pie tā jau nākamā gada sākumā darbs būs pabeigts. Un šai saistībā atgādināšu, mums ir bijušas plašas diskusijas un jūs vēlaties īstenot sarunas par jaunu juridisko ietvaru uh, attiecībā uz Nord Stream. Mans jautājums ir šāds. Kad jūs piedāvāsiet mums iespēju, nu varbūt arī kaut vai ierobežotā veidā tikai parlamentam piekļuvi jūsu juridiskajiem izvērtējumam, pamatojoties uz kuru komisija apgalvo, uh, ka pastāv juridisks iztrūkums Nord Stream 2 gadījumā, un tas pilnībā tiks nosekts ar trešo energo pakotni. Es domāju, ka ja notiek sarunas par jaunu juridisku ietvaru, tad tas ir krietni vājāks risinājums nekā trešā pakotne. Uh, Vai tas nenozīmē, ka komisija nu, negodīgi, ne, ne, neatbilstīgā kārtā atbalsta Nord Stream projektu? Trešā enerģijas pakotne un Nord Stream 2 tātad. Un arī šī sadaļa, kas ir Baltijas jūrā, ir aktuāls jautājums. Jo tie daļa no šī kabeļa iet cauri paredzēts tiem iet cauri teritoriālajiem ūdeņiem? Tāds jautājums. Abu šo tirgu atbilstība, savietojamība, nu un trešā energo pakotne. Lūdzu, komisār kungs. Ja ir vēl kādi kolēģi, kas vēlas izteikties, tad eh, droši Ja ne, tad komisāra kungam vārds. When, when, it, it took lengthy discussions to us. Tad nepieciešams izvērtēt, vai trešā enerģetikas pakete ir piemērojama offshore daļai vai nē. Ja būtu skaidra piemērojamība, tad nebūtu tādas problēmas, kā šobrīd ir. Tad mēs darbotos, censtos piemērot caurskatāmību, piekļuvi Viss un Vācijas regulators būtu to jau visu īstenojis. Bet tā kā toreiz, kad tas viss sākās, projekts bija jauktais projekts, jo akcionāri Gazprom un daļēji tie bija arī Eiropas uzņēmumi. Un tas bija komercprojekts. Vai tā sauktais komercprojekts. Bet juridiskā dienesta atzinums sacīja, ka trešajā enerģētikas paketē nebija normu, kas būtu piemērojams gāzes cauruļvadam, kam sākums ir e, trešā valstī un beigas Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs šobrīd darām divas lietas. Pirmā. Mums ir nekavēties jāmaina likumdošana lai nodrošinātu, ka regulējums gāzes tirgu ir piemērojams arī offshore daļai, bet no otras puses prasam arī mandātu censties sarunu ceļā gadījumā, ja Nord Stream tiks uzbūvēts, ka tas atbilst trešajai enerģētikas paketei. Un tad parlaments, protams, būs eh, iesaistīts. Mēs nezinām vēl, vai tas tiks apstiprināts vai nē no padomas puses. Bet juridiskais dienas saka, ka tas nevar balstīties uz juridiska tāda cauruma. nevar būt cauruļvats, kas sāks trešā valstī un ienāk Eiropas Savienībā un uz to neatiecas normas. Tātad otra lieta ko mēs šobrīd darām gāzes tirgu. Mēs skatāmies gāzes re regulātoru tīklu ietvaru. Gāzes tirgu mums nav tā kā elektrības tirgu. Mēs esam uzsākuši pētījumu par gāzes regulātoru ietvaru, lai noskaidrotu, kā šis ietvars darbojas un vai tas uh, atbilst nākotnes prasībām, ciešā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm un atkarībā no pētījuma iznākumiem apsvērsim, vai likumdošanas pārskatīšana ir vai nav nepieciešama. Jo tas, kas nebija darba programmā, nu, tur mums atcīmredzot, tas būs jāņem vērā. par uzlādes punktiem un, un e, pa, patērēto energo, enerģiju ir skaidrs, ka priekšlikumā ir atsauce uz alternatīvo kurināmo direktīvu. Gan parastās, gan ātrās uzlādes stacijas ir atļautas Tur ir aptuveni 22 kW jauda. Roilkungam ir taisnība. Pieprasījums ļoti liels ātrās uzlādes stacijām. Faktiskā infrastruktūra būs nepietiekama droši vien, bet mums jādomā par nākotni. Ja ir pieprasījums, būs kāds, kas būs gatavs to nodrošināt, tas jau būs tā biznesa kādam. Tas, ko mēs darām, mēs sakam, sagatavosim kabeļus gadījumā, ja kāds pieņems lēmumu mājās uzlādēt uh, elektromobīlu, kas būs lielākā daļa ēkās, kur ir stāvvietas, publiskās vietās. Tur ir divi veidi. ja ir parastās uzlādes punkti. Un jūs esat lielveikalā, jūs neuzlādējat līdz galam akumulātoru, bet tik daudz, lai tiktu uz mājām. Tas, protams, ir atšķirīgi no tā, ja mēs domājam par to, kas uz eh, šosejām būtu, kur tikai 400 km. Tad tur vajag ātri uzlādēt Bet mājās var lādēt parastā veidā. Un tas ir sarežģīti. Bet mēs visi esam pārliecināti, ka elektromobilitāte ir nepieciešama. Bet to nevar izdarīt bez uzlādes stacijām. Tas būs jā, jāattīst. Jā, pakāpeniski ar Eiropas eh, atbalstu, dalību valstu atbalstu, bet infrastruktūra būs jāizbūvē. Jo savādāk Mēs nevarēsim samazināt emisijas. Vienkārši uh, pazeminot CO2 mērķus. Ražotāji nevarēs turpināt samazināt uh, izmešu. Tālāk bija jautājums par to, kā esam veikuši aprēķins. izmantojam Atēnu universitātes modeli, kur tehnoloģija izmaksas tiek izmantots balstoties uz jaunākajiem pieejamiem datiem simulācijas veikšanas laikā. Tehnoloģiskās izmaksas balstījās uz Eiropas komisijas ziņojumu par uh, attiecīgo tehnoloģiju. Daži deputāti ir darījuši mums zinām, ka tur var būt atšķirības eh, attiecībā uz energoresursu izmaksām, tāpēc mums ir lūgts izvērtēt scenārijus ar jaunākajām cenām. 30% energoefektivitāte, 30% atjaunojumie resursi un 33, 35 un 45. Esmu lūdzu savus dienas iziet tam cauri. Blanko kungs jautāja man. Es gāju, cik tālu varēju, lai meklētu kompromisu. Un pat gāju tālāk eh, par ES eh, padomu energoefektivitātes jomās. Tā kā parlaments balsos, gala balsojumā par šo priekšlikumu mēs iesim trialogu sarunās. Tad redzēsiet, kāds būs mans sajūtas. Jā, es esmu ambiciozi noskaņots, bet eh, jārunā ir par liederību, izmaksu izdevīgumu mūsu rūpniecības nozarei jābūt konkurētspējai. Personīgi neesmu pārliecināts, ka inovācija ies straujāk eh, par tiem mērķiem, kurus mēs nospraudīsim. Tad ir nepieciešama milzīgi uzlabojumi inovācijā. Atjaunojumie resursi, protams, ir jau konkurētspējīgi runājot par zemām emisiju un nulles emisijām, es runāju ne tikai par elektromobīļiem, bet arī ūdeņražu bāzes darbināmiem transporta līdzekļiem. Par turmes kungu jautājumu. Mēs strādājam pie tā, lai būtu jauna uzskaits noteikumi pēc iespējas drīzāk, jau jūlijā Es jau visu gadu strādāju pie šī, uzņē, pie šī uzdevuma, jo ja mēs intensīvi varēsim to atrisināt, tad mēs e, redzēsim milzīgas pieaugumus energoefektivitātes uzlabojumos. Un tas arī daudz ko dos izaugsmē, jo energoefektivitātes projektu pluss ir tas, ka tie ir mazi projekti. Tas ir e, MVU tieši nāk par labu, un tas rada darba vietas uz vietas. Ko tas nozīmē Spānijai? Jūs runājat ar Spānijas valdību, vai pirmdien viņi būs e, pozitīvi jātiks atrasināts ērastat jautājumu. Priekšsēdētājs, nu, nedrīkst bez atļaujas vienkārši sākt runāt, saka priekšsēdētājs. Mums ir noteikumi tomēr, komisārs. Uh, Ir taču problēmas zināms. Ir e, jākonsolidē iegūmi. Mēs strādājam pie tā, lai spēkā būtu jaunie uzskaits e, noteikumi pēc iespējas ātrāk. Bija vēl viens jautājums, kur jūs sacījāt, ka dažkārt izmaksu izdevumu analīze nav tik skaidra vienai daļai. Bet tur ir divi elementi. Ieguvumi izdevumi, tad arī energoapgādes drošības aspekts. Arī tas ir jāņem vērā. Ir jāatrod līdzsvars, bet jums ir taisnība. Dažkārt ir projekti, kuri vienkārši ir jāizteno, pat ja ir administratīvi ierobežojumi, kas apgrūtina dzīvi. Ah, par to. Mr. Zorinjo, first of all. Zorinjo kungs. Es, protams, vēlos izteikt eh, līdzjūtību par eh, šausminošiem notikumiem Portugālē. Kā kaimiņu valsts mēs esam pieredzējuši šos briesmīgos ugunsgrēkus. Tie ir notikumi, kas skumdina, un mums cieši jāsadarbojās preventīvajā jomā, īpaši solidaritāte, jāizrāda Eiropas solidaritāte, dalību valsts solidaritāte. Mēs visi saprotam sarežģīto situāciju, ar kur saskaras Portugāla. Un jā, mēs jūtam arī ietekmi savā teritorijā no globālajām klimata pārmaiņām. Vidusjūras valstīs dienvidu dalību valstīs mēs tiešām smagi izjūtam šīs pārmaiņas. Pārvaldības e, dosjē ir viens no vissvarīgākajiem, varētu teikt. Un tā būs ļoti svarīga. Ja neizpildat nacionālos mērķus, tad būs pārkāpuma procedūra. Un ja nav saistoši mērķi, tad pārvaldības pasākums parāda ambiciozitātes līmeni. Dalību valsts ir gatava darīt, lai sasniegtu globālo mērķi. Es zinu, ka parlaments seko abām, abiem dosijai nacionālajiem mērķiem, savukārt padomi ir pretējā nostājā, bet pārvaldība būs ļoti svarīga. Iedomājieties, piemēram, kas notiek lauksaniecības, ēku sektorā, transportā. Tur ir nacionāli saistoši mērķi, un pārvaldības ietvaros mums jāskatās, kāds progress būs atsevišķos sektoros, lai sasniegtu kopējo nacionālo mērķi. Tā kā eh, dosjē par pārvaldību būs ļoti svarīgs. Tur ir tāda savāda trajektorija komisijā. Sākumā bija pārvaldība, mēs cīnījāmies par spēcīgu pārvaldību, un tur mēs skunks un arī jūs strādājat eh, pie šiem jautājumiem. Sure eh, with, with Protams, mums ir eh, jāstrādā saskaņā ar Parīzes nolīgumu, neapšaubām pārvaldība, kas tika izveidota, tika izveidota, lai mēs varētu saskaņot piecu gadu periods ar gala vienošanos un arī izvērtēšanā piedalītos eh, uz ilgtermiņa stratēģijā saskaņā Parīzes vienošanos. Esmu diezgan pārliecināts, ka tas būtu pamat instruments jo integrētie nacionālajie plāni ir cieši saskaņoti ar piecu gadu pārskatīšanas mm, plāniem, eh, mērķiem, kas ir Parīzes vienošanās paredzēti. Ir svarīgi izpildīt eh, saistības un eh, strādāt pie misiju izmaiņām. Protams, ka te, tas būs ļoti sarežģīti. Un nu, te praktiski viss būs sarežģīti. Pašreizējās sarunās Maltas prezidentūras, nu, arī bija spiesti samazināt ambīciju mēķi, uzlādes infrastruktūru, protams, bet galu galā esmu pārliecināts, ka nonāksim pie pārvaldības eh, regulas, kas ir ļoti svarīga, un varēsim izpildīt ziņošanas pienākumus ANO ietvaros Well, Komisāra kungs, paldies! Paldies visiem, kur piedalījās šajā, šajās diskusijās, bet tiešām liels paldies jums, komisāra kungs! Paldies par jūsu ievadvārdiem, par, paldies par jūsu sniegtajām atbildēm, un es esmu pārliecināts, ka arī nākamā mūsu tikšanās reize būs tikpat interesanta un auglīga kā šī. <laughs> Kolēģi, tagad eh, pārējām pie nākamo darba kārtības punktu izskatīšanas un eh, lūkšu Paulu Rībiga kungu mani aizstāt, jo man ir citi pienākumi pildām. Paldies! Jaromir, have... Jo Jaromīr jums eh, nav iespēja sēdēt priekšsēdētāja krēslā. Tas jautājums jums. Tātad Rībiga kungs. He is not very decided.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 Ich möchte mich recht herzlich auch noch beim Herrn Kommissar bedanken. Vēlos vēlreiz pateikties arī komisāram par to, ka viņš varēja piedalīties e, rīta diskusijā. Esam nonākuši pie 15. darba kārtības punkta. Runāja par Eiropas elektronisko sakaru kodeksu, pārstrādātu redakciju. Tagad būs viedokļu apmaiņa par šo tematu. 6. februārī eh, Da Kastiljo kundze jau prezentēja šo dokumentu, arī martā. 1700 grozījumu ir saņemti. Es domāju, šeit ļoti interesanti tas, ka arī kultu un libe komitejas ir iesniegušas ļoti daudz grozījumu priekšlikumu. Un, un lūdzu izteikties tagad pašu dekastīļo kundze referenti. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un eh, es eh, vēlos uzmanību vērst uz vairākiem momentiem, jo eh, vēlāk mums būs iespēja diskutēt par to, uh, cik daudz šis dokuments eh, nozīmēs Eiropai, tās sabiedrībai un ekonomiskai attīstībai. Tātad šādus lēmumus pieņemt ir ļoti svarīgi, ņemot vērā visus eh, tos eh, labums, ko šādi lēmumi var dot. Tātad komisijas priekšlikumā īpaši tiek uzsvērts infrastruktūrālais aspekts, kā arī tas, ka ir lielā mērā nepieciešama apmēram 400 miljārdi eiro, lai izveidotu nopietnu Eiropas elektronisko sakaru infrastruktūru. Bet eh, no likumdošanas viedokļa raugoties, mēs šobrīd eh, strādājam pie dokumentiem, lai izveidot, lai patiesībā izstrādātu un izvērtītu, izskatītu uh, ietekmes seku novērtējumu elektroniskajos sakaros. Tātad vēlreiz uzsvēršu varbūt tos eh, galvenos mērķus, kurus mums vajadzētu iekļaut regulā. Vispirms vēlētos pateikties visiem, kuri piedalījās šā dokumenta sagatavošanā. Sākšu ar pateicības vārdiem maniem kolēģiem, ēnu referentiem, uh, vēlreiz atkārtošos, bet nu, tā ir tiesa. Viņu pozitīvā attieksme lielā mērā veicināja auglīgu darbības gaisotni. Vienmēr ļoti viedi, interesanti, trāpīgi priekšlikumi, piekrītam tiem vai nē, bet ļoti, ļoti augstas raudzes. Interesanti tā tad. Vēlējos vēl piebilst, ka tehniskā komanda. Tā tad mūsu tehniskie darbinieki, mūsu sekretariāts un, protams, arī itra sekretariāts ir paveikuši lielisku darbu un eh, tiešām noņemu cepuru šo cilvēku priekšā. Bet eh, tagad eh, iepazīstināšu jūs ar to, kur šobrīd esam ar šā dokumenta izskatīšanu. Tā tad laika grafiks. 11. jūlijā ir paredzēta izskatīšana. E, IMCO būs 22. jūnijā, bet IMCO vēlējās atlikt šo izskatīšanu, jo viņiem nebija iespēja to izskatīt 22. jūnijā. Tagad e, IMCO to izskatīs e, balsos 4. septembrī un mēs ITRE 11. Tas nozīmē, ka vasarā jau mēs nevarēsim pie galīgā teksta strādāt, un e, tādi fināli lēmumi mums būs jāpieņem pēc vasaras atvaļinājumiem. Un 11. jūlijā ir paredzēta pēdējā ēnu referenta tikšanās. Ir paredzēta vēl viena arī nākamnedēļ. Ko esam panākuši? Ļoti daudz ļoti daudz eh, spektru ziņā. Mēs esam tā kā iezīmējuši kompromisu ietvaru, vēl neesam par tiem pilnībā vienojušies, bet mēs varam runāt par kompromisu iestrādēm, kuros ir šo spektru idejas iekļautas kā arī par piekļuvu esam jau kompromisos lielos vilcienos vienājušies. Nākamais, ko nozīmē ļoti augstas kapacitātes tīkli, definīcija. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tas e, noteiks, kādā virzienā vēlamies doties. Un šī definīcija, kurp mēs vēlamies nonākt, tas ietekmē arī debatas par to, kāda būs uh, pieeja konkrētiem pasākumiem. Tātad definējums augstas, augstsprieguma tīkliem, bet eh, pieeja, investīcijas, pārdale, drošība, tātad mums ir definīcija un ar to arī tas viss apraujas. Un šobrīd, tātad es runāju par ļoti agrīnu uh, kompromisa teksta formu, un tomēr tas jau ir būtisks eh, panākums, solis, milzīgs solis pretim patiesam kompromisam spektru ziņā. Mēs eh, par to arī uh, diskutējam, par to, vai komisijas ierosināto instrumentu mēs izmantosim, lai veicinātu e, šī augstas kapacitātes tīklu izmantošanu. Mums ir arī metriskā sistēma, kas ir jāpiemēro. Un e, ko darīt ar e, monopolu situāciju, bet Eiropai tā nav problēma. Tas varētu būt kādās konkrētās valstīs, bet Eiropai nē. Ne. Un, eh, protams, turpināsim darbu ar ēnu referentiem, bet eh, es eh, šajās diskusijās pierakstīšu ikvienu jūsu teikto kolēģi un droši piedalīties diskusijās ar lielu prieku jūs uzklausīšu. Un tad redzēsim, kā tas iekļausies kopējā ziņojuma idejā. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Nächste ist S&D. Mir Paldies tālāk sociālo demokrātu vārdā divas minūtes. Eh, paldies, divas minūtes man pietiks. Ļoti labi ievadvārdi Pilarda Kastiljo Verskundze. Es eh, tikai vēlējos piebilst burtiski pāris aspektus. Arī vēlētos pateikties referentē, mēs pilnīgi noteikti dodamies pareizajā virzienā un dodamies ātri. Bauns saka, ka padomu strādā daudz lēnāk un tā tad Inko arī vēlējās papildus laiku un tāpēc arī mūsu komitejai ir ilgāks laika periods, lai strādātu pie šā dokumenta. Uh, Un eh, kā jau jūs teicāt, priekšsēdētā kungs pāri par tūkstots grozījumiem. Eh, mūsu komiteja tos visus ir izskatījusi un ļoti entuziastiski izskatījusi, un es ceru, ka mums izdosies panākt to rezultātu, kas būs labs visiem. Mēs vēlamies iedibināt digitālu infrastruktūru un izveidot Eiropas datu ekonomiku. Tāpēc eh, no šāda rakursa raugoties Mēs e, tā kā neejam vecajās sliedēs, mēs vēlamies sasniegt vairāk un kaut ko pavisam jaunu. Proti, mēs strādājam pie tā, kā piesaistīt investīcijas ļoti augstas kapacitātes tīkliem un raugamies arī uz citiem aspektiem. Piemēram, šeit jau izskanēja biznesa, jauna biznesa modeļa spektri, pieejamību šiem tīkliem, par e, tirgiem runājot, tādi jau ir iedibināti, bet eh, patiesībā šobrīd tas ir konkurences eh, modelis, kas darbojās investīciju piesaistē, un šobrīd ir pāri par 20 digitalizācijas projektiem Eiropā vien, un 5G šobrīd ienāk Eiropā AOT, ir ļoti liela datu plūsma šajos infrastruktūra tīklos. Tā kā es esmu pozitīvi noskaņota un optimisma pilna, šīs infrastruktūras tiks izveidotas, bet varbūt no politiskā viedokļa raugoties. Yeah Mēs nevēlamies, lai Eiropa taptu digitāli sadrumstarota. Mēs vēlamies, lai visa Eiropa būtu viens kopīgs digitālais tirgus, viena vienīga pamatīga digitāla platforma, jauniem biznesa modeļiem, veselības pakalpojumu, veselai virknē citu momentu, un politiķiem to ir svarīgi saprast šo jauno viedu, viedokli. Bet um, mēs imko runājam par. Um, par publiskajiem pakalpojumiem, tas, ka ikvienam ir jābūt ātram internetam par adekvātu cenu, tas ir šā likumdošanas priekšlikuma jēga un būtība. Tā tad ātrs internets visiem. Un visbeidzot, Tātad, ejam pareizajā virzienā, pilnīgi viennozīmīgi. Varbūt, ka nepieciešams kaut ko pamainīt, lai tirgi turpinātu būt tikpat konkurētspēji kā šobrīd. Paldies! Jā, herzlichen Dank, äh, Kumpula Natri. Jā, paldies, Kumpuls Natri kundzei. Tālāk EKR grupa Tušanovska kungs. Jā, navāži, nā. Paldies, prieksēdētāji kungs. Šeit jau daudz kas ir izskanējis. Ļoti apjomīga likumdošanas pakotne, kas eh, uz mūsu pleciem uzliek ļoti daudz atbildības. Kāpēc? Tāpēc, ka tirgus attīstās neticamā ātrumā un eh, patiesti, patiecībā ir eh, grūti aptvert to finansējumu daudzumu, kas ir nepieciešams, lai ieguldītu šajā tirgū. Par um, kompromisiem runājot, mums bija ļoti atvērtas diskusijas, un es ļoti augstu novērtēju referentes paveikto tiešām. Jo Pilārda Kastiljo izdiskutē visas idejas, un uh, lielais grozījums skaits parāda, cik šis jautājums ir pretrunīgs un no daudziem rakursiem izskatāms. Bet vienlaicīgi es ļoti augstu vērtēju arī to, ka Pilārda Kastiljo kundze runā par augsts kapacitātes tirgiem un pieejamību, šo tirgu pieejamību iedzīvotājiem. Arī šis jautājums nav nemaz tik vienkāršs, bet um, lielos vilcienos piekrītu referents idejām un ir pilnīgi skaidrs, ka mums izdosies šo jautājumu atrisināt, lai tas nāk par labu nākotnes Eiropai. Uh, jā, ir viedokļi, kuros mūsu idejas atšķirās, piemēram, par nacionālo regulātoru iespējām kaut ko izdarīt, un otrs par šiem spektriem. Mums noteikti ir jāatminās, ka ir 28 dalību valstu tirgi, kas lielā mērā atšķirs viens no otra. Un uh, Kā jau teicu, tirgi atšķirās, idejas atšķirās, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par tekstu. Es eh, vēlētos pateikties kolēģim, kolēģei, jo viņai ir izdevies eh, savērt kopā šos divus failus. Mēs e, nevaram e, strādāt atsevišķi, tātad Eiropas elektronisko sakaru kodeks un elektronisko sakaru regulators. Bet e, mēs jau pie tā strādājam un mēģinām arī laika grafikus pievilkt vienotram, tāpēc mūsuprāt 11. septembris abi šie faili, par tiem balsosim kopā. Vienkārši tāpēc, lai pēc iespējas tuvinātu tos vienotram. Paldies par jūsu sadarbību! kas Tījo kundze, es eh, tiešām ticu, ka mums izdosies vienoties par ļoti labu tekstu. Jā, ja, eh, danke, Efsim. Nīkstīs uh, eh, von A. Liels paldies tālāk Alde grupas vārdā Kāja Kalas. And, um, thank you. Paldies. Paldies referentai par darbu pie ziņojuma. Tas tiešām ir ļoti plašs dokuments un arī grozījumi ir daudz, kā jau tika norādīts. Uh, tāpēc pievērtīšos drīzāk kompromisu grozījumu izstrādē par spektru runājot. Es domāju, ka te grupu viedokļi nav tik atšķirīgi. Mums nepieciešams nodrošināt vienotu spektru politiku un zināmu drošību, tādu pārliecību licenču turētājiem. Mm, šis jautājums par minimāli 25 gadiem ir arī vēl jāpārskata, lai varētu maksimizēt frekvenču izmantošanu, ņemot vērā tehnoloģiskās eh, novā, no, tehnoloģisko novatorismu. Kompromiss pie kompromisu darbs neiet tik priekš šai nākamajā jautājumā. Vairāk kārt es teikusi, ka mums vajadzētu citādu pie jauks kapatātas tīkliem daudziem. Uh, iedzīvotājiem ir iespēja izvietot līdz 2025. gadam augstas kapacitātes tīklu, varbūt te vajadzīgi nu, šie sadalījumi neatbilst viņu domai. Tāpat arī mazumtirniecības līmenis komisijas priekšlikumam, manuprāt, nav tik atbilstīgs. Nevajadzētu par juridisku prasību regulāriem noteikti izvērtēt šo situāciju mazumtirniecības līmenī un pēc tam to attiecināt uz vairumtirniecības tirgiem, jo vairumtirniecības tirgi var būt sasaistīti ar dažādiem šādiem sektoriem. Referente vēlas pieturēties pie tā, ka līdzi finansējums netiek regu regulēts nu, tas nozīmē, ka rastos uh, oligopolijas risks, un tāpēc nevar atbalstīt šādu regulējuma atcelšanu šai gadījumā. Pakalpojumu definīcija. Saprotu, ka referente nevēlas to mainīt, bet tītra ir atbildīga par šīm definīcijām, un tāpēc domāju, ka mums tas tomēr būs jādara. Un kas beidzot arī nav maz svarīgi vienotā tirgus padziļināšanu telekomiem, tāpēc ierosināja grozījumus par vienotu autorizāciju pārobežu pakalpojumu sniedzējiem. Tā būtu garām palaist iespēja, ja mēs arī šai jomā te kaut ko nedarītu. Tas nāk par labu biznesiem un patērētājiem ar nepacietību gaida priekšlikumus kompromisa grozījumiem. Jā, ja, Jā, paldies. Re, kolēģis Raimunds nav klāt, kā saprotu, un tad tādā gadījumā no e FDD Davids Borelli, lūdzu. Priekšādētāji, paldies. Mūsu iesniegtie grozījumi vērsti uz konkurences veicināšanu infrastruktūras un pakalpojumu jomā. Uh, Esmu pārliecināts, ka virzoties uz Eiropas digitālā vienotā tirgus pabeigšanu, mums šeit Eiropas parlamentam pirmām kārtām vajadzētu domāt par iedzīvotāju vajadzībām. Un tikai ar reālu konkurenci investīcijas tiks nodrošināts tā, lai Eiropa būtu konkurētspējīga. spējīga Tikai 40% lauku reģionos ir ar piekļuvi jaunās paudzes eh, tīkliem. Mēs uzskatām, ka piekļuvi internetam ir pamat, viens no pamattiesībām, un mums jāpārliecinās, ka visi saņem piekļuvi platjoslas pakalpojumiem arī laukos mazajās saimniecībās. Atsevišķi komisijas priekšlikumi uzliek papildus slogu nacionālajiem regulātoriem, tieši kā Berek norāda savā publiskotajā nostājā. Tas kaitētu viņu rīcībā esošajiem instrumentiem. Un neļautu samazināt monopolu telekomu situācijā. Jāpārliecinās, ka arī nacionālās varas iestādes var veicināt konkurētnespēju pilsoņu labā. Uh, un var regulēt visus instrumentus, kas ir to rīcībā. Piekļuvas pieteikumi, protams, lielākoties saistīti tieši ar fiskālo piekļuvi, un to arī citas grupas uzsver savos grozījumos. Respektīvi, tam vienmēr jābūt galvenajam instrumentam, tad, kad runājam par ilgspējīgas konkurences spējas veicināšanu. Manuprāt, komisijas priekšlikumam vajadzētu būt ambiciozākam. Uh, Eiropas pilsoņiem jānodrošina pieeja uzlabotai koordinācijai, kad runājam par spektru un par frekvencēm. Atzinīgi vērtēja arī licenču vidustermiņu pārskatīšanu, bet zinām, ka, kas notiks eh, trialogā. Mums ir vajadzīga ambicioza izejas punkta sarunās tā lai pārliecinātos, ka bezpēļņas operātori un mazie operatori ne, netiek izslēgti no šīs piekļuvas nodrošināšanas spektram. Eiropas parlamentam, kā jau teicu, vajadzētu ambiciozāku no, nostāju līdz bals, izstrādāt līdz balsojumam septembrī. Šis uh, dokuments par elektroniskiem komunikācijām ir vien, mūsu vienīgā iespēja turpmāko desmit gadu laikā kaut kādā veidā ietekmēt telekomu sektoru, panākt to, ka tas palstās uz ilgtspēju konkurētspēju un garantē aizsardzību pilsoņiem. Uh, komisijas eh, atbildība ir veikt ietekmes novērtējumu, lai identificētu dažādu veidu trūkumus faktus. Zinām, ka komisija vienmēr būs izšķirošais faktors investīciju piesaistē. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka visiem pilsoņiem ir vajadzīga piekļuva tīklam bez kādiem ierobežojumiem dažādos veidos. Jā, recht. Jā, paldies. Neredzu, ka te būtu pieteicies vēl kāds cits runātājs. Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Uh, thank you, thank you, Mr. Chairman, and, uh... Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt komitē paldies par progresu, kas gūts darbā pie šī ļoti mm, svarīgā visaptvarošā dokumenta īpaši par spektru runājot, atzinīgi vērtējam to, ka viedokļi, cik tā mums tas saprotams, ir mm, saliedējušies un atbilst komisijas domu gājienam. Un grozījumi, ko ar ko esam iepazinušies, par to arī liecina. Tie pat palīdz precizēt komisijas sagatavoto tekstu, to spēcinot, spēcinot atsevišķus principus vienu konkrētu lietu attiecībā uz spektru diskusijām, ko pieminēja Kalas skundze, respektīvi licenšu termiņu. Mēs, protams, atzinīgi vērtējam faktu, ka arī parlaments ir visai ambiciozs piekrīt komisijai un vēlas nodrošināt juridisko skaidrību investoriem bet viņi investī, investētu bezvadu tīklos, un tas ir vēl svarīgāk pat nekā jebkad iepriekš, kad uh, palaidām 5G tīklus. Tie ir ļoti blīvi tīkli, un tur ir vajadzīgs plašas investīcijas. Pāris vārdos par vidustermiņu pārskatu. Cik tāls saprotu, tad jo ilgāk ir licences darbība, jo svarīgāk ir nodrošināt instrumentus, kas varas iestādēm ļautu iejaukties gadījumos, kad situācija noiet greizi. Mēs savā priekšlikumā, mūsuprāt, jau esam iestrādājuši šādus mehānismus, ko, protams, var vēl arī tālāk spēcināt. Piekrīt šim viedoklim. Bet par vidustermiņu pārkas, pārskatu kā tādu domājot, varbūt mums vajadzētu nedaudz padomāt, atcerēties, ka mēs šeit neveidojam sistēmu, kas praksē nes līdz neskaidrību. Tā tas nav. Skatoties uz pašreizējo licenču darbības termiņu, pārsvarā tas ir no 15 līdz 20 gadiem. Pašreizējais mehānisms nav liedzis varas iestādēm uh, Mm, sistēmu piemērot un atbilstīgi pārvaldīt. Nu, lūk, tāda viena tikai ide, ideja. Tālāk par piekļuvi. Mēs, protams, atzinīgi vērtējam progresu arī šai jomā. Saprotam, ka diskusijas par augstas kapacitātes tīklu definīciju vēl turpinās un iet tādā virzienā, kas nav īpaši attālinās no komisijas domu gājienu. Mēs uzskatām, ka ļoti augstas kapacitātes tīkli uh, E, būtu jādefinē pietiekami ambiciozi. Tam ir jābūt kaut kam tādai, tā jābūt tādai definīcijai, kas reaģē, kas ņem vērā šīs saslēguma prasības turpmākajiem gadiem. Tas arī bija izējas punkts komisijas darbā definīciju izstrādājot. Un saprotu, ka šobrīd arī komitejas locekļi tam piekrīt. Tāpat laikā, protams, jāpatur prātā, ka īpaši augstas kapacitātes tīkli netiks piegādāt tikai ar 5G un, un kabeļiem vai bezvadu tīkliem, bet arī ar bezvadu tīkliem, jo tie ir ļoti svarīgi e, arī dažādos citos veidos, un tas jāatspoguļo šai lēmumā. Tirgus regulējums. Un tāpat laikā atbilstīgo drošības klauzulu nodrošināšanu konkurencei un konkurētspējai investoriem. Mēs, protams, vienmēr esam ticējuši konkurences spēkam, un tāpēc priekš, priekšlikumu pamatojām uz pašreizējo SMP tīklu. Tas sev ir pierādījis kā ļoti labs ietvers, elastīgs ietvers, kas ļauj rēģēt uz dažādām tirgus problēmām, konkurences jautājumiem, un tāpēc neredzam nekādu iemeslu no šī ietvera atteikties. Tāpat laikā, protams, ir vajadzīga arī konkrēta līdzekļi, kā risināt jautājumu par eh, augstas kapacitātes tīklu nepalaišanas jautājumu, arī citu tīklu eh, trūkumu jautājumu tādos sarežģītākos reģionos jo tieši tā kā kompulnāt arī teica, mums ir jāskatās, lai nerasto šī digitālā plaisa. Un tāpēc jāveido tiecīgi stimuli, tie jāiestrādā priekšlikumā, lai motivētu infrastruktūru investīcijas. Manuprāt, ir svarīgi šos stimulus tur, pa, priekšlikumā paturēt. Viens no tiem papildus eh, tam, ka regulas pamatā ir atbilstīga analīze tirgu, lai arī visai ierobežotā geogrāfiskā telpā. Gala mērķis tomēr ir pārliecināties, ka gala lietotāji mazumtirdzniecības tirgu gūst labumu no konkurētspējiem pakalpojumiem. Un te nu man jāuzsver, ka tas nenozīmē, šķiet ir bijis neliels pārpratums, tas nenozīmē, ka mēs prasītu regulātoriem izpētīt mazumtirdzniecības tīklu un veikt SP analīzi šai gadījumā. Nē, tas nebija tas mērķis. Vai jūs varat noslēgt šo darbu? Tas nav priekšlikuma arī paredzēts. Svarīgi to atcerēties. Un tāpat svarīgi ir arī notikumi par simetriskiem eh, risinājumiem ir tādas tīkla daļas, ir eh, tādas galīgi, nu, pēdējās tīkla sadaļas, kas mēs zinām, nav ekonomiski un praktiski iespējams rece, replicēt. Tāpēc ir vajadzīgs regulējums simetriskums, bet tāpat laikā mums ir jābūt piesardzīgiem, nosakot limitus šādā gadījumā, jo mēs nevēlamies arī, nu, tā teikt, nogalināt šos stimulus mazākiem operatoriem ienākt tirgū. Uh, jauniem eh, investoriem uzņemties risku un investēt jaunos tīklos. Nu, lūk, šķiet, arī bija tie galvenie punkti, ko gribēju jums izklāstīt. Un vēlreiz gribu teikt eh, paldies par gūto progresu. Esmu pārliecināts, ka arī tālāk mm, rezultāti būs lieliski septembrī parlamentā Un mēs kā komisija, protams, vienmēr esam jūsu rīcībā, ja, vēl, ja vēlaties kādu mm, palīdzību vai konsultācijas. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Pilārai de Castillo. Like also to thanks. Uh, es arī gribu teikt paldies komisijai. Disponibility uh, to, to, to really. Kas vienmēr ir bijusi gatava sadarboties ar parlamentu un palīdzēt mums dažādu vai tehnisku risinājumu meklēšanā. Katrā ziņā griba no viņa puses ir, un tas ir labi. Um, ehm, take... Kā jau sākumā teicu, es ņemu vērā visu, kas tika teikts, visu kolēģu uzstāšanos. Un darbs turpināsies. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies attaisnot uz mums liktās cerības un pieņemsim atbilstīgus lēmumus, kas ļaus nodrošināt pārklājumu, pie saslēgumu tādā veidā, kā tas nepieciešams ES sabiedrībai šai globālā dimensiju laikā. Paldies! Paldies, Pīlāra! Gribēju teikt, ka balsojums notiks ITRE 11. septembrī. Un līdz ar to IMKO vēl būs nedaudz laika strādāt pie šī jautājuma. Nonākam pie nākamā darba kārtības jautājuma. Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru struktūra. Referents ir Evžens Tošanovskī. Kopā 441 grozījums iesniegts. Un ir sagatavot arī kompromisu pakotne, kas tad visus šos iespējamos uh, dosie aspektus no, noseks. Došu vārdu tālāk Tošanovska kungam, lai viņš izskaidro savu nostāju. Eh, v prvé řadě já bych eh, skutečně velmi rád začal. Paldies. Vispirms vēlētos sākt ar pateicību kolēģiem ēnu referentiem pateicību par labo sadarbību. Mūsu sākuma pozīcijas eh, nebija īpaši tuvas, bija ļoti atšķirīgi viedokļi. Pēc vairākām sanāksmēm varu atzinīgi novērtēt atklāto diskusiju. Balsošana ir paredzēta 11. septembrī kopā ar elektronisko sakaru kodeksu. Tāpēc, kā jau minēju, mēs cenšamies eh, turēt šos divus dosjē kopā, cik tas iespējams. Vēlētos pievērsties tagad galvenajiem elementiem, uz kuriem balstās parlamenta kompromiss un kas ir galvenie elementi šajā ziņojumā. Uh, Mēs visi esam vienas prātes, ka ir nepieciešams uzlabot koordināciju nacionālo regulātoru darbā un darba efektivitāti palielināt. Koordinācijai ir jābūt konsekventākai Eiropā. No otras puses, mums ir bijusi laba pieredze ar pašreizējo bereka darbību struktūru. Pat šeit eh, parlamentā berek ir ieguvis ļoti labu uh, reputāciju savas kompetences dēļ. Arī saistībā ar eh, lietām, kuras tieši ir saistīts ar regulātoru darbību. Jautājums ir par to, vai Berek eh, nav jāapvieno ar atbalsta biroju un izveidot vienu lielu aģentūru, kā komisija ierosina, vai arī saglabāt šo duālo divdaļīgo institūcijas struktūru, kas, manuprāt, līdz šim ir sev pierādījusi sekmīgi un iegūs labu reputāciju, kā es jau minēju. Kā referents esmu apmierināts ar to, ka uh, panācām uh, vairākumu konservatīvai pieeja, saglabājot dažas daļas vismaz no šīs divdaļīgās struktūras. Tomēr, lai stiprinātu iestādi, balstoties uz mūsu iepriekšējo pieredzi un pašreizējo situāciju. Attiecībā uz pašu Bereku mēs uzlabosim to. Tā būs uh, juridiska persona, tādējādi tiks ievērot parlamenta prasība. Tas būs uh, rezultāts sarunām par kodeksu, uh, tad, kad Berek tiek piešķirts jauns uzdevums sastādīt juridiski saistošu atzinumus, tāpēc esam to arī atspoguļojuši savā Berek priekšlikumā. Joprojām aktuāls ir jautājums par to, vai Berek ir nepieciešama pārsūdzības struktūra. Šis eh, jautājums joprojām ir atklāts, šodienas ēnu referents sanāksmē, es domāju, mēs atrisināsim šo jautājumu. Es nedomāju, ka tas tāds būtisks eh, problēma jautājums būtu. Kompromisā esam eh, nu, iekļāvuši efektīvāku darba grupu darbību attiecībā uz BEREK eh, darbību. Mēs daudzas komisijas priekšlikums esam iekļaujuši, eh, nu, kas izriet no komisijas kopīgās pieejas decentralizētām aģentūrām. Ņemot vērā to, ka BEREK ir viena no Eiropas Savienības aģentūrām, tas ir atspoguļots arī nosaukumā Eiropas aģentūra elektronisko sakaru regulātoru atbalsta iestādēji. Berek Office īsumā. Nozīmējot direktoru Berek Office birojam, tad Eiropas parlamenta loma, kuru komisija cenšas ierobežot, tomēr ir jāsaglabā. Berek būs jātiek galā ar jauniem pienākumiem, galvenokārt tie izriet no viesabonēšanas kodeksa, esam gatavi to iestrādāt tekstā un esam centušies saglabāt konsekvenci ar citiem juridiskiem tekstiem, lai šo regulu nebūtu nepieciešams visu laiku grozīt. Jā, mēs apzināmies, ka ir daudz jaunu pienākumu, tirgus mainās, bet mēs uzskatām, ka Berek darīs savu darbu kā pienākas un stiprināsim pārskatīšanas klauzulu Pēc pieciem gadiem komisija izvērtēs, vai do, divējādā struktūra funkcionē labi, jeb ir nepieciešams kādas pārmaiņas. Jauni pienākumi BEREK nozīmē lielākas prasības no BEREK e, atbalsta biroja, un mēs saprotam, ka ir nepieciešams papildināt personālu, tātad, lai būtu 40-45 darbinieki. Pēdējā lieta vēl. Uzskatu, ka komisāra samata kandidāta Marija Gabriela jau ir izteikusies ļoti pozitīvi par šo jautājumu, un tāpēc vēlos pateikties visiem vēlreiz par labo sadarbību un ar nepacietību gaidu iespēju diskutēt ar ēnu referentiem arī nākotnē par šo dosjē, un uzskatu, ka pietiekam ātri tiksim galā ar šo dosjē. Paldies! Evžen, nākamais runātājs būtu Kariņkungs no EPP, bet viņš man atsūtīja ziņu, E, ar kur atvainojās, ka nevar pats būt klāt. Tāpēc es īsi nolasīšu, ko viņš ir uzrakstījis. Godātie kolēģi, vispirms vēlos pateikties referentam Tošanovska kungam un ēnu referentiem par lielisku padarīto darbu un sadarbību pie šī dosijē. Patiesais jautājums nav par Bereka formu, bet gan par viņu funkcionēšanu. Mums nevajadzētu aizmirst to, kas ir patiešām nepieciešams diskutējot par iestādes uh, formu, kas nodrošinātu, lai attiecīgās likumdošanas nosprosti mēķi tiktu sasniegti. Manas bažas ir tādas, ka jaunā struktūra palielinātu birokrātiju. Mums ir jāizskata iespējas, kā var uzlabot esošos e, struktūras. Jaunā iestāde nebūs e, risinājums fragmentācijas problēmai. Ar kodeksu un jauno bereka regulu Mm, bere kompetence tiks stiprināta, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka jaunie pienākumi atspoguļojas arī eh, berek eh, bīrojā resursu piešķiršanā. Eh, Atlikus ir viena ēnu referents sanāks un izskatās, ka esam panākuši vienošanos praktiski par visiem galvenajiem jautājumiem. Izskatās, ka būs līdzsvars ar esošo struktūru un jauno. Uh, panāktais kompromiss eh, starp ēnu referentiem ir līdzsvarots. Paldies par sadarbību un darbu pie šī ziņojuma. Tā bija, tas bija no Kariņkunga. Tālāk sociāldemokrāti Rēdī kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pievienoties atzinības vārdiem referentam. Šitā bija ļoti aizraujoša sadarbība bet tik tiešām sākums bija tāds pagrūts, jo pozīcijas bija ļoti atšķirīgas. Es personīgi un mana frakcija uzskatīja, ka komisijas priešlikums ir labs, nomainīt divējādo divdaļīgo struktūru un organizēt eh, pilnībā funkcionējošu aģentūru. Pēc daudzām sarunām ar BEREK, ar nacionāliem regulātoriem, ar ēnu referentiem man nācās uh, Eh, diemžēl konstatēt, ka tam nebūs vairākuma. Eh, līdz ar to es sacīju, nu tad mums jāskatās ir, kā mēs ar esošajiem instrumentiem varam nonākt pie pēc iespējas lielākas efektivitātes. Manuprāt, referents to arī pareizi norādīja, ka tas, ko es uzskatu par absolūti nepieciešamu, ir to, ka kaut arī Bereks saglabā divdaļīgo struktūru, uh, tomēr iegūst juridisko personu statusu un tādējādi var eh, veikt savus pienākumus labāk. Tas ir eh, solis, ļoti svarīgs solis iekšējā tirgus eh, pabeigšanā, un tas būtu arī jāapstiprina. Tāpat uzskatu, ka ir ļoti svarīgi tas, ka tiek nodrošināta turpināmība pag pagarinam eh, priekšsarētāju termiņu uz diviem gadiem. Tas iet eh, tādā pat virzienā kā citas aģentūras. Man prieks, ka Berek atbalsta birojas nākotnē nebūs nodarbināts tikai ar administratīvām lietām, bet varēs arī saturiski daudz ko dot. Un tādējādi arī nodrošināt lielāku atbalstu mazākām dalību valstīm, to es ļoti atzinīgi vērtēju, un tāpat es arī ceru, ka panāksim lielāku budžetu un varēsim palielināt Bereka atbalstu biroju darbinieku skaitu. Un, ja tas tāpat turpināsies arī šodien pēdējā ēnu referents sanāksmē, tad ceru, ka kompromisi komiteja arī atradīs nepieciešamo vairākumu. Paldies! Paldies! Alde tālāk, Kalas skundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par visu darbu, kas tika paveikts pie šī dosie. Man prieks, ka esat iekļāvuši dažus no Alde grozījumiem, piemēram, nepieciešami sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm, bet būtu arī viedokļa apmaiņas, informācijas apmaiņas punktam starp regulātoriem. Man prieks par juridiskās personas statusu, lai varētu saistošu lēmumus pieņemt, uh, piešķiršanu un ja mēs dodam papildus pilnvarus aģentūrai, tad ir jāievēro process. Diemžēl diskusijas par šo dosie nepareizi ir koncentrējušās uz bailēm izveidot eh, monstrozu ES aģentūru. Jā, mums nepatīk birokrātija un neefektivitāte, bet tas ir tieši tas, kas, manuprāt, eh, ir šī divdalīgā struktūra eh, Berek un Berek atbalsta biroji. Tas nav atspoguļots nevienā līdzīgā piemērā. Tas nav efektīvi un rada dublēšanos. Izveidojot juridisko statusu, mēs to varam saukt kā gribam. Neatkarīgi no tā, vai ir aģentūra, vai eh, padome, vai kas tad eh, tikko ir juridiskās personas status, tā ir aģentūra. Tad tā vietā, lai izveidotu vienu aģentūru, mēs tagad esam izveidojuši divas. Es īsti nesaprotu šādu pieeju, izveidot divas uh, struktūras ar vienu juridisko, juridisku personu statusu. Bet, nu, kompromiss ir kompromiss. Atcīmredzot, nu, ne, ne visi saņem to, ko gribēja. Paldies un ar uh, nepacietību gaidu iespēju pabeigt darbu pie šī dosijē. Jā, paldies. Tie bija ēnu referenti. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad atgriežamies pie Eiropas komisijas. Veza Tervarā Trīs minūtes jums. Thank you very much. Paldies, prieksēdētāji kungs. Protams, komisija ar ļoti lielu interesi seko līdz visam šā dokumenta gatavošanā notiekošajam. Ir bijušas kā grūtības vienojoties vai noraidot komisijas idejas. Un eh, tāpēc, eh, protams, es ļoti labi saprotu, kāpēc eh, kompromisi izskatās tādi, kādi tie patreizējā redakcijā izskatās. Protams, mēs uzteicam to, ka komiteja uzskata, ka e, Berek ir jābūt juridiskai personai, un Tas ir ļoti svarīgi, jo kaut arī berekām pienākumu klāsts nepieaugs un arī juridiski saistoši tam nebūs lēmumu pieņemšanas tiesības, tas tomēr palielinās berek darbības caurskatāmību un atskaitāmību. Vienlaicīgi ir arī momenti, kurus mēs ar nožēlu konstatējam neierakstīts šajā dokumentā. Piemēram, jūs vienojāties, ka duāla struktūra ir labāka nekā, vien, vien, nekā viena struktūra, ko piedāvāja komisija. Mūsuprāt, tas radīs um, nevajadzīgu birokrātisko slogu, proti divi organismi, divas iestādes un nevis viena. Un tas arī eh, Berekam uzliek papildus pienākums par Bereka e, biroju. Mēs eh, saprotam, ka ir jāvienojās par to, bet vienlaicīgi mēs izsakam nožēlu, ka Bereka darbinieki to loma paliek patreizējo pienākumu ietvaros. Protams, tas ir svarīgi, bet eh, būtu bijis eh, labi, ja Berek būtu personāls, kas eh, varētu aktīvāk iesaistīties darbā pēc būtības. Un nākotnē tas noteikti būs vēl aktuālāk, jo Berekam būs paplašināts mandāts. Bereka patreizējais mandāts, protams, Bereka strādā izcili, bet eh, tam ir darbības ierobežojumi, piemēram, mazie regulātori darbā piedalīties nedrīkst, un ekspertu darba grupas un citas darba grupas, kur darbs reāli notiek, tad eh, šajās darba grupās eh, dominē lielie vai nedaudz regulātori, un piemēram šobrīd uh, 17 regulātori nekādā veidā nepiedalās Bereka ekspertu grupu darbībā. Tāpēc eh, būtu bijis ļoti labi, ja tiktu izveidota aģentūra, vienota struktūra, viena struktūra, kas eh, varētu arī sniegt savu atbalstu Berekam. Paldies! Yes, thank you so much. Paldies! Protams, debats notiek arī budžeta komitejā par to, kā varētu es un Denīsa un Bereku visu salikt tā kā kopā vai vismaz tuvināt vien, vienotram, jo, ja mēs runājam par Eiropas enerģētikas tirgu un Eiropas digitālo tirgu, tad eh, mās aģentūra sadarbība un ciešanāšana ir ļoti svarīga. Bet tagad dodu vārdu Tošanovska kungām eh, noslēguma vārdiem. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un eh, jā, es vēlreiz esmu spies atkārtoties. Paldies visiem, paldies ēnu referentiem, paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā, še, šajā darbā. Strādāt eh, bija ļoti interesanti, ļoti radoši. Viegli jau tas nebija. Nebija viegli rast kompromisus un Kalas kundze ļoti labi formulēja, kā vienoties par visjēgpilnāko gala rezultātu. Es tiešām domāju, uzskatu, ka mums izdevās eh, vienoties eh, un rast risinājumu konfliktējošiem viedokļiem. Es eh, no tiesas esmu pārliecināts, ka šis priekšlikums Mēs e, mēģinājām mazināt birokrātisko slogu un šķiet, ka mums tas ir izdevies. Tātad, e, raugoties uz Bereka patreizējo darbības modeli, mēs mēģinājām samazināt birokrātiju. Un esam pārliecināts, ka kaut kas, kas darbojās ļoti veiksmīgi un labi, balstoties uz dalību valstu pieredzi, tad e, visu to nevajag apgriezt ar kājām gaisā un sākt visu no jauna. Es, protams, saprotu komisijas eh, bāžas, bet um, mēs ik pa pieciem gadiem esam paredzējuši pārskatīšanas iespēju, jo ir jāredz, eh, kā šis priekšlikums darbosies nākotnē, jo arī Eiropas elektronisko sakaru kodeks jau sāks darboties. Uh, tirgus ir ļoti dinamisks. Neviens nezin, kas notiks pēc kāda laika, bet vēlreiz, kolēģi, liels, liels paldies, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies eh, beigt, pabeigt darbu pie šā priekšlikuma un vienoties par galīgo tekstu. Ir palikuši sīkumi un krikumi, par ko jāvienojās. Esmu pārliecināts, ka teksts būs funkcionējošs un ka mums izdosies vienoties par labāko iespējamo rezultātu. Kā jūs teicāt, viegli šis darbs un ceļš nebija. Es ļoti augstu novērtēju kolēģi ieguldījumu un izpratni. Paldies! E, paldies! Turpin priekšsēdētājs. Ļoti labi noslēguma vārdi. Kā jūs ziniet, e, itra balsojums ir paredzēts 11. septembrī, līdz ar to laika mums vēl ir. Un tagad šķiet, ka esam pabeiguši kādu stundu agrāk mūsu priekšpusdienas sēdi, atsākam darbu pulkstens trijos, runāsim par energoefektivitāti, par atjaunīgo enerģiju. Tātad, lai visiem eh, gardas pusdienas, labu apetītu, apetītu pasludinu sēdi par slēgtu.